Κυρίες και κύριοι συνάδελφοι, πάρτε τις θέσεις σας. Νομίζω ότι... Ko, dārgie kolēģi, es lūdzu jūs ieņemt vietas, lai mēs varētu sākt balsošanu. Bez kavēšanās mēs ķersimies pie balsošanas, bet pirms tam ir reglamenta jautājums. Uzklausīsim eh, kolēģi Bašīru. Mikro. Mikro. Ieslēdziet mikrofonu. Four, three, two. Mikro 432. Ieslēdziet mikrofonu, lūdzu. Vai tagad mikrofons darbojas? Behind you. It's a, it's a, honorable chair. Godējumā priekšsēdētāji. Vakar skaņos visai pasaulē parādīja,